tā, lai mēs respektētu tos pašu līmeni šim atbalstam, ko mēs respektējam Zviedrijā un citās valstīs. Mums ir zinām a priori konkrēti, taiskaitā ārējai. Uh, palīdzībai. Mums ir vairāk jāsadarbojas pamattiesību ievērošanai, cīnīties pret eh, noziedzīgiem grupējumiem un pret uh, vardarbību pret eh, sievietēm, nodrošināt reproduktīvo tiesību ievērošanu, uh, par klimata jautājumiem ir būtiski jautājumi. Mēs esam humanitāri un humāni spēlētāji. Migrācijas apstākļos daudzas, eh, daudz atstāj savas valstis. Mums ir jārīkojas. Mums eh, saskaņā ar ANO ilgtspējības rādītājiem mūsu rīcībā ir vairs tikai desmit gadi. Mums ir tikai divi mandāti. Paldies tālāk, Hovarta kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Divas no prioritātēm 20. gada budžetam šajā uh, parlamentā, tātad par klimata izmaiņām un jauniešiem, Es domāju, ka tie nav politiķi, bet uh, zinātnieki un inģi, inženieri, kuri varēs uh, nodrošināt pārēju uz zemoglekļa ekonomiku. Ja viņiem ir jāizpilda visi šie mēķi, tad ir svarīgi, lai mēs dodam viņiem instruments, lai viņi var šo darbu izdarīt. Mūsu investīcijas pētniecībā un attīstībā ir mūsu instrumenti, un šos instrumentus vajag asināt ar budžeta palīdzību. Uh, Laikā, kad eh, ekonomikas izmaiņas mai, skāra jauniešus ļoti asi, ir pilnīgs eh, trakums samazināt eh, līdzekļus jauniešu programmām. Mums ir struktūrāla rakstura problēmas Eiropas Savienībā, bet padomas pieeja līdz šim ir tāda ārkārtīgi nesaskaņota. Uh, Eh, samazinājumi pilnīgi visās jomās ir pilnīgi pretrunā ar jūsu pašu prioritātēm. Eiropas Savienības budžets ir eh, tikai neliela daļiņa no kopējiem publiskiem izdevumiem, bet eh, šīs lielās summas, kopsummas spēja Eiropai kopā lisināt tādus lielus izaicinājumus, un tur jāsaka nekāda robeža nepastāv. Paldies, kolēģi! Ar to nu esam nonākuši līdz brīvajam mikrofonam. Divi kolēģi ir pieteikušies, tāpēc abiem varēšu dot vārdu. Vispirms Mavridis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt Eiropas cilvēktiesību tiesa un Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Turcijas sakarā sacīja sekojošo sistemātiskā taisnīguma un tiesiskuma neveiksme, kas ir kļuvusi par Erdogana režīmu instrumentu. Šis pats režīms, kur sakarā Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs nāk klajā ar šo paziņojumu, iejaucas Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot reliģiskās brīvības iemeslu, piemēram, Bulgārijā, eh, kur notiek islamizācija, tas pats notiek Kipras ziemeļos, un viņiem mēs novirzām miljoniem eiro. Esmu pārliecināts, ka Tas eh, nav pieļaujami. Tomasič kundze nākamā. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće. U predrecesijsko vrijeme važno je biti jak. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirms eh, krīzes periodā ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar publiskiem izdevumiem un jāpiec uzmanīga nodokļu maksātāju naudu. Uh, kā jau Slovēnijas eh, valdības eh, pieredze to ir eh, demonstrējusi, paredzot 21% no vispārējiem izdevumiem 2020. gadam cīņai pret klimatiskajām izmaiņām. Nu, tas ir jāizmanto, lai finansētu valsts politikas Nāsaka, neesam neko mācījušies no iepriekšējām krīzēm, kas ir uh, skārušas Eiropu un padarījuši tik ārkārtīgi atšķirīgu Eiropas uh, ziemeļu un dienvidu daļu. Mums ir nepieciešams strādāt partnersadarbībā ar privāto sektoru un jāveido pozitīvu vide uzņēmē darbībai tā vietā, lai būtu dārgas, publiski finansētas programmas ar apšaubāmu rezultātu. Dankeschön. Paldies! Tā kā mums ir vēl laiks, vēl cilvēks ir pieteicies uzstāties Hārnak kungs. Thank you very much. Um... Paldies. Uh, šīs kontinents ir daudz parādā apvienotajā, uh, savienotajām valstīm un ir tīpaši NATO. Esmu daudz eh, dzirdējis par budžeta piešķīrumiem 2020. un 2021. gadā līdz eh, arī 27. gadam. Eh, šajos budžeta piešķīrumos ir cipars 21 miljārds lai veidotu jaunu desmit tūkstošu cilvēku sastāvā spēcīgu robeža apsardzes eh, sastāvu. Tas ir burtiski, nu, tā šokējoši, ka praktiski visas valstis, eh, izņemot apvienoto karalisti Grieķiju un iespējams vēl pāris valstis, nepilda savas NATO budžeta saistības. Un es domāju, ka kaut kas ir jādara šajā iestādē, lai mēs ievērotu savas maksājuma saistības NATO budžetā tā vietā, lai radītu neatkarīgus eh, cīņas kaujas spēkus Eiropas Savienībā, ko godīgi sakot mums nevajadzētu darīt. Jebkurā gadījumā, paldies! Tālāk ministrs Tilikainen kungs padoms vārdā. Lūdzu. Priekšsēdētāji, Godamie klātesošie, godamie deputāti, dāmas un kungi, es vēlos pateikties jums par šo auglīgo viedokļu apmaiņu. Es eh, rūpīgi uzklausīju jūsu sacīto un šodienas diskusiju rāda. To, ka mums ir um, atšķirīgi viedokļi par specifiskiem jautājumiem, bet eh, galvenais mērķis ir kopīgs izveidot stabilu budžetu 20. gadam. Es rūpīgi uzklausīju parlamenta nostāju par 20. gada budžetu. Eh, un mēs uz tā balstīsimies, lai sagatavotu galīgo vienošanos novembrī. Mēs varam rēķināties uz komisiju kā taisnīgu brokeri, un mēs vēlamies piedāvāt līdzsvarotus kompromisu risinājumus. Eiropai ir nepieciešams budžets, kurš atbilst tās pilsoņu vajadzībām. Tas nozīmē paredzēt nepieciešamo izdevumu līmeni un vienlaicīgi ņemot vērā to, ka e, e, nodokļu maksātāju nastā ir jābūt iespējami mazākai. Es apzinos, kā mēs, ko sadarbībā ar parlamentu un komisiju, panāksim vienošanos saulaicīgi. Paldies vēlreiz par jūsu uzmanību un par jūsu komentāriem. Herzlichen Dank! Paldies ministram Tilikainen kungam. Ar to arī debats par šo jautājumu noslēdzam un ejam pie mūsu nākamā darba kārtības punkta padomes un komisijas eh, paziņojums. Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnē. Vispirms padomes vārdā eh, ministre Tupurainen, lūdzu. Herzlich ministrin. Esat sveicināta, ministrs kundze. Sie haben das Wort. Vārds jums. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Honorable members. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Šodienas diskusijas uh, Eh, Tomats eh, skār pārdomas un ko mēs varam mācīties no vēstures. Totalitārie un autoritārie režīmi iepriekšējā ja gadsimtā ir tumša nodaļa mūsu kontinentu vēsturē. Atcer nozīmē ne tikai atcerēties, bet tas nozīmē uzturēt dzīvā piemiņā, lai mēs nepiemirst tās šausmas, kas ir notikušas pagātnē, lai pilnībā izprastu tagadni un veidot labāku nākotni. Apziņa un izpratne par pagātni ir nepieciešama. Tie, kuri nevar atcerēties pagātni, ir lemti tās atkārtošanai, sacīja spāņu filozofs Jorge Santenaļa. Eiropas kontinents ir balstīts uz cilvēkcieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Šīs vērtības ir demokrātiskas sabiedrības stūrakmens un Eiropas projekta pamats. Mūsu kopējās vērtības ir palīdzējušas panākt visilgāko miera periodu eh, vēsturē. Laimīgā kārtā jaunākās paudzes nav piedzīvojušas totalitāros režīmus, to... bet eh, mēs nedrīkstam mūsu vērtības un principus vienmēr uzskatīt par pašsaprotamiem. Ir jāapzinās, ka mūsu vērtības un tiesiskums ir tīpaši ir mūsu prezidentūras eh, prioritāšu vidū. Er, demokrātija, pamatiesības un tiesiskums ir ar lielu simbolisko vērtību. Tāpat arī te, eh, tās ir būtiskas vērtības, lai Eiropas eh, Savienība varētu darboties. Šīs vērtības piedar visiem un dod labumu visiem. Es uzskatu, ka mums ir vairāk jāpiesaist pilsoņi un pilsoniskā sabiedrība, lai veidotu vienotu eh, vērtību savienību. Iedomāsimies dārzu, skaisti dārzi, koki, putni. Organizētā sabiedrībā, kas ir balstīta uz tiesiskumu, ir salīdzināma ar dārzu. Dabiskā kārtība saskaņā ar amerikāņu filozofu būtu kā džungļi, un līdzīgi kā dārzā, tiesiskumam ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe un aizsardzība. Pretējā gadījumā tā vietā var nākt džungļi. Ir jādomā par dezinformācijas un eh, manipulēšanas riska novēršanu. Otras puses - zināšana par daudzveidību, tradīcijām un mantojumu Eiropas Savienībā veicina izpratni, respektu un sadarbību, kas stiprina uh, Eh, kopējo piedarības sajūtu. Pagājušajā nedēļā Helsinkos prezidentūra organizēja konferences par uh, mūsu sabiedrības uh, uh, noturību, sveidošanu par to, kā lai tā nekļūtu neaizsargāt iekšēji un ārēji. Šodien mēs saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem, kas eh, sāk apdraudēt mūsu atvērto sabiedrību. Xenofobija, nacionālisms, radikalizācija, dezinformācija ir tikai nedaudz no tiem. Mēs nedrīkstam uh, Eh, paļauties populistu balsīm, kas piedāvā vienkārši risinājumus. Šis eh, slud, eh, solījumi nevar tikt turēti un tie diskreditē mūsu demokrātiskās iestādes. Populisma apdraudējums mūsu sabiedrībā pieaug un tā tie dala mūsu sabiedrību labos un sliktos pilsoņos, draugos un ienaidniekos. Tas viss kopā apdraud demokrātiskas diskusijas, radika, dod pamatu radikalizācijai. Mums ir jāpieliek pūliņi, lai vērstos pret rasismu, neiecietību un ksenofobiju. Dāmas un kungi, Eiropa ir samaksājusi dārgu cenu par šo parādību pagātnē iepriekšējie pasaules kari. Māca mums to pieredze māca mums nepievērsties atšķirībām, bet domāt par kopīgo. Mūsu sabiedrības jau vairākas paudzes eh, mācās eh, tolerances un integrācijas vērtību. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst, aizmirst izglītības lomu un mācīt mūsu bērniem demokrātiju iecietību, mēdīju izpratni, konfliktu risināšanas eh, prasmes priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Vēlos nobeigumā uzsvērt to, ka Eiropiešiem ir jāpaturprātā savu vēsturi, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas, veidojot rītdienas Eiropu. Un mums ir jādomā par kopējo vērtību bāzi, tās pasargāšanu. Tādā veidā mēs pasargājam mūsu Eiropas Savienību, mieru, drošību, stabilitāti, demokrātiju un labklājību. Un vienlaicīgi mēs palīdzam veidot ilgtspējīgāku savienību, kā norāda mūsu prezidentūras moto - ilgtspējīga Eiropa, ilgtspējīga nākotne. Tādu savienību mēs vēlamies veidot nākotnes paudzēm. Paldies par šīm ļoti būtiskajām diskusijām un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, tālāk vārds komisijai. Komisārs Varmopulus, lūdzu, vārds jums. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie parlamenta deputāti, dārgie kolēģi. Man tiešām ir liels prieks, ka šīs debatas ir paredzētas, jo nav labāka brīža apspriest to, cik svarīga ir mūsu kolektīvā vēsture lai veidotu mūsu kopīgo nākotni. Gatavojoties Eiropas vēlēšanām un pēc tām, notika daudz debašu par to, kas īsti ir Eiropas Savienība un ko šī koncepcija nozīmē mūsu pilsoņiem. Eiropas Savienība nav tikai koncepcija, turētā lieta. Tas ir lielākais un visjūtamākais politiskais tiesiskais, ekonomiskais projekts, kas e, nosaka mūsu dzīvi ikdienā. Ja šodien varat brīvi šķērsot robežas, ja varat zvanīt ārzemēs tāpat kā mājās par tādu pašu cenu, varat studēt universitātē citā dalību valstī un panākt, ka šo iegūto izglītību atzīst citā dalību valstī. Tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienība to ir panākusi. Lai tiešām spētu novērtēt šīs brīvības un šīs iespējas, mums ir jāsaprot, no kurienes viņas nāk. Mums ir jāturpina atcerēties. Jūs redzat, šie sasniegumi nenokrit no debesīm. Par tiem bija jācīnās, grūti jācīnās. Šogad mēs atzīmējam 30 gadus kopš Berlīnas mūra sagraušanas un vairāk kā 60 gadus kopš tika izveidota pirmais eh, kopiena mūsu ekonomikas eh, savienībai. Tas tika veidots balstoties uz drupām, kuru cēlonis bija 80 gadi atpakaļ notikušie notikumi. Robon, uh, Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop pakts 1939. gada 23. augustā tika parakstīts un tādējādi tika sadalīts mūsu kontinents. Un tas radīja daudz ciešanu iedzīvotājiem. Šodien mēs varam baudīt daudz dažādu brīvību. Varam ceļot bez šķēršļiem, runāt, rakstīt, protestēt, nodarboties ar jebkuru profesiju, būt kas vien mēs vēlamies, Šīs tiesības un brīvības tika nopelnītas un nodotas mums no iepriekšējām paudzēm, kas pašas sajuta, ko nozīmē divi katastrofāli kari un kādas tiem ir šausminošas sekas. Mēs nedrīkstam aizmigt, ka me, aizmirst, satvenēs, ka mēs, augot Eiropas Savienībā, esam vienīgā paudze, kas nav pieredzējusi karu. Mums ir jāatceras tie, kuri cīnījās, iepriekšējās paaudzes. Ir svarīgi pilnībā novērtēt, ko nozīmē pamatvērtības, uz kurām Eiropas Savienība un Eiropas demokrātija ir būvēta, un mēs ne, nekad nedrīkstam to uztvert kā pašu par sevi saprotamu. Pēdējos gados vairāk izaicinājumi ir metuši ēnu pāri Eiropai - migrācijas krīze, uh, ekonomiskā krīze, terorisms, dezinformācijas kampaņu vēlēšanu kontekstā, Brexit, tie ir tikai daži izaicinājumi. Mūsu iedzīvotāji ir pamatot nobažījušies. Diemžēl šie izaicinājumi ir kļuvuši par e, iespēju populistiem iegūt lielāku atbalstu, apgalvojot, ka viņi to visu var pārvarēt. Cik naivi! Tas ir ļoti bīstams uzskats ja mēs varam kaut ko mācīties no pagātnes, gan no tālākas, gan tuvākas, tad tas ir tikai tas, ka mums ir jāuzticas vienam otram. Eiropas Savienība netika būvēta uz izolācijas principa, uz idejas e, mūsējie pret svešajiem vai stiprākais izdzīvos princips. Nē, tā tika veidot uz solidaritātes pamata, uz kopīgas atbildības eh, pamata, aizsargājot vājākos, neaizsargātos. Mums ir jāatceras šīs pagātnes mācības. Tāpēc, ka ja mēs ignorēsim vēsturi, mēs riskējam atkārtot pagātnes kļūdas. Tāpēc mums ir nepieciešams popularizēt pasākumus, kas ļaus nodrošināt atceri lai mēs varētu iet tālāk un būvēt nākotni kopā. Tam nekad nebūtu jānotiek uz kādas valsts vai sabiedrības daļas rēķina. Mēs varam būt gan eiropieši, gan savas valsts patrioti vienlaicīgi. Tāpēc mums ir jācenšas vienmēr dibināt kontaktus un uztvert dažādību kā ieguvumu. Tikai ar kolektīvu rīcību Eiropas līmenī mēs varam risināt pašreizējos izaicinājumus un pats galvenais - saglabāt un stiprināt mūsu kopīgās Eiropas mājas. Bet tam nevienmēr jānāk no valdību puses. Mums ir jādod iespēja iedzīvotājiem, pilsoniskai sabiedrībai iesaistīties. Eiropas komisija ir bijusi avangardā ar savu Eiropa pilsoņiem programmu, kas veicina mieru, ēs vērtības. Nu, šī programma tika izveidota sākotnēji 2004. gadā ar mērķi tuvināt pilsoņus Eiropas Savienībai. Tiek piedāvāts finansējums projektiem uz vietas, kur pilsoņi var iepazīties ar pagātni un piedalīties nākotnes veidošanā. Atcere ir kā viena programmas daļa, kur tiek atbalstīta totalitāro režīmu seku izpēte un piemiņa atceres punktiem mūsdienu Eiropas vēsturē. Informētības palielināšana par atceri un pieminēšanu ir ļoti svarīga. Projekti, šie projekti veicina izpratni, iecietību starpkultūru dialogu kā veidu, kā virzīties tālāk uz nākotnes būvēšanu. Ap 130 tūkstoši iedzīvotāji katru gadu ir tiešā veidā iesaistīti Eiropas atceres projektos. 2019. gadā 44 Eiropas atceres projekti tika izvēlēti finanšu atbalsta saņemšanai par kopējo summu 3 miljonu eiro. Atlasītie projekti risinās tādas prioritātes kā pilsoniskā sabiedrība un pilsoniskā līdzdalība, cīņa pret eh, antisemītismu, eh, arī cīņa pret eh, antičigānismu. Tāpat būs arī pasākumi, lai atcerētos svarīgos uh, vēstures punktus mūsdienu vēsturē, piemēram, Pirmā pasaules kara noslēgumu. Un ir arī projekts no 2018. gada. Pateicoties Eiropas finansējumam, šis šis projekts ir ļāvis izveidot īstu sadarbības tīklu holokausta un citu genocīdu jautājumos. Mūsu programmas būtība ir savienot iedzīvotājs. Piemēram, šī gada aprīļa sākumā mēs manā uzraudzībā organizējām pasākumu par pretošanos kustības vēsturi. Vairāk kā 300 līdzdalībnieki eh, piedalījās šajā programmā kopā ar kolēģiem, komisāru Jurovu, Mēs debatējām par daudziem tematiem, kas ir ļoti svarīgi pilsoņiem viņu kontaktos ar Eiropu. Viens no šiem jautājumiem bija daudzveidība atcerēja Eiropas Savienībā. Dažām valstīm tik tiešām ir bijuši ļoti specifiska pieredze ar koloniālismu vai totalitāriem režīmiem. Kaut arī faktu ir daudz, nav vienotas patiesības attiecībā uz visu kopienu. Jautājums tad ir tāds, kā mēs varam samierināt atšķirīgas atceres un atmiņas, kā varam padarīt šo atšķirību par stiprinošu vērtību. Es uzticēšos, ka šis jautājums būs prioritārs arī jaunajai komisijai. 2018. gada maijā komisija nāca klajā ar priekšlikumu jaunam instrumentam - tiesību taisnīguma un vērtību fonds, kas ietver programmu, kura ļaus sniegt finansējumu e, arī turpmāk atceres pasākumiem. Jaunā programma ļaus turpināt pašreizējai programmai Eiropa pilsoņiem un palielinās Eiropas Savienības potenciālu, stiprināt Eiropas vērtības un tiesības veicinot visu pilsoņu iesaistīšanos visos dzīves aspektos, ļaujot viņiem līdzdarboties aizvien ciešākas Eiropas Savienības izveidē. Mēs, komisija un es personīgi arī turpmāk apņemamies pieturēties pie vērtībām un politiskās atbildības. Tas ir vienīgais veids, kā visiem politiskiem līderiem un iedzīvotājiem strādāt pie mūsu kopīgās nākotnes. Kolēģi, paldies par jūsu uzmanību un ar nepacietību gaidu ļoti interesants diskusijas. Paldies, komisāra kungs. Sākam debatas. Pirmā būs kolēģe Juknevičiene no Eiropas Tautas partijas pusotra minūte. Thank you, chair. I... Paldies, priekšsēdētāji, runāšu lietuviešu valodā. Molotova-Ribbentrop pakts ar savu protokolu. At ar savu slepeno protokolu atļāva komunistiem un dacistiem sadalīt Eiropu, izraisīt otro pasaules karu, kas izraisīja ciešanas holokaustu, gulāgu, deportācijas. Uh, Eh, okupētajā Lietuvā. Savā laikā Lietuvā es nekad nebiju domājis, ka es kādreiz varēšu būt eh, atrasties šajā parlamenta plenārsēžu zālē. V manas valsts vēsture rāda to, ka e, pievienošanās NATO un Eiropas Savienībai spēja dzēst tirā noviektās līnijas. E, tomēr 80 gadus e, pēc tirā noslēgtā līguma, jo vēl aizvien pastāv šķelšanās līnijas Eiropā un Kremlis mēģina savā klēpī paturēt Ukrainu, Moldavu un Gruziju. Tāpēc, ka Krievija ir galvenais šī pakta upuris, un Kremlis vēl aizvien turpina uzturēt staļinismu kultu un kultivēt mēlus. Vēsture ir kļuvusi par melu instrumentu. Eiropas Savienība radās kā reakcija uz tirānu radīto traģēdiju, tāpēc rezolūcija, par kuru mēs runājam, attiecas nevis uz pagātni, bet galvenokārt uz nākotni, lai vēsture neatkārtotos un lai šķelšanās līnijas izustu uz visiem laikiem. Never again! Paldies! Tālāk kolēģi Blinkevičūtē, sociāla demokrātu grupas vārdā. Pirmininkē, eh, gerbam. Paldies priekšsēdētāji! Ministras kundze, dargie kolēģi, vēsture ir pamats mūsu Eiropas un nacionālajai identitātei. Mums visiem ir sava nacionāla vēsture, bet Eiropā mēs visi esam vienoti vēsturē, kurā ir uh, Eh, pazinos asiņainus kārus, miljoniem upuru, nacistisko, fašistisko, komunistiskos režīmus, okupantus, kuri ir mēģinājuši iznīdēt vēstures eh, piemiņu nacionālo identitāti. Arī es nāku no valsts, kura eh, vēsturiski ir pazinos okupāciju, masu deportācijas, gulāgu Sibīrijā Un šodienas diskusija dod iespēju mums atcerēties, ka vēsturi nedrīkst uzskatīt kā nabaga radinieku. Mums ir jābūt pretmēģinājumiem glorificēt fašistiskā un komunistiskā režīma, eh, nodarīt to, kā arī vērsties pret jebkuru mēģinājumu minimizēt šo režīmu nodarīto noziegumus. Mums ir jāvēršas pret jebkāda veida naida un neiecietības izpausmēm. Eiropas vēstures piemiņas dienai jābūt redzamākai, lai atgādinātu to, kādu cenu esam maksājuši par eh, brīvību, mieru un demokrātiju. Dargie kolēģi, mēs esam vienoti, tad, ja mēs, mēs esam spē, eh, spēcīgi, tad, ja esam vienoti. Un pieminēt pagātni ir mūsu pienākumu. Dank, vie... Paldies, ejam tālāk. Šimečkas kungs, Renew Europe, divas minūtes. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Paldies, uh, uh, komisāra kungs, ka esat šeit! Eiropai tik tiešām nav nākotnes, ja tā neatcerēsies savas tumšākās stundas. Molotova Rībentro pakts un šie slepenie protokoli noteikti bija šīs tumšākās stundas. Iespējams, ka tas bija visbrutālākais, ciniskākais notikums, ar ko Eiropa ir saskārusies, un to noslēdza divi visapspiedošākie režīmi Eiropas vēsturē. Mēs, protams, nekad nedrīkstam aizmirst upurus un arī varoņus, kas cīnījās, stājās pretīm tirānijai. Tāpat nedrīkstam aizmirst arī to, ka uh, Eiropa, šodienas Eiropa ir kā reakcija 39. gada Eiropai. Šī savienība ar uh, suverenitātes un miera ideju bija kā tāds uh, pretpunkts uh, šīm uh, tirānistiskajām, autoritīvajām režīmu darbībām. Un tas tik tiešām raksturo pašās sirdī, kas mēs esam, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi. Eiropas Savienība iespējams ir vienīgā politiskā struktūra, kas. Um, stājusies pretī nevis uh, savām tautām un kultūrām, bet savai traģiskajai pagātnē. Tā ir uh, sāpīga vēsture, jo šīs sāpīgās vēstures uh, mantojums ir Austrum, Rietum Eiropā, izjusts jaunajās vecajās dalību valstīs tāpat arī augstā kara sašķeltība, un tāpēc Eiropas atceras diena, 23. augusts, ir tik svarīga visai Eiropas solidaritātei. Galvenais vēstījums, protams, kas izriet no šīs deklarācijas un rezolūcijas, ko pieņemsim rīt, ir tāda svinīga piemiņa, atcerēšanās, bet arī jābūt uzmanīgiem, lai neatgrieztos šie pagātnes rēgi. Jo tas, ko mēs redzam šodien, ir eh, ekstrēmisma un ksenofobijas stiprināšanās mūsu dalību valstīs, tāpat eh, antisemītisms un eh, vainas uzlikšana citām minoritātēm vai patvērumu meklētājiem. Tas viss pieaug, un mūsu pienākums ir aizsargāt šīs tolerances, atvērtības, vērtības. Uh, Ja nekam citam, tad eh, šiem upuriem mēs esam to parādā. Paldies, ejam tālāk. Ropes kungs, zaļo frakcija. Ačiū, gerbama pirmininkė. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār kungs, ministri, kolēģi. Nekad vairs. Šie vārdi ir jāatkārto tad, kad mēs Domājam par 23. augustu pirms 80 gadiem, kad Krievija un Vācija parakstīja Molotova-Ribbentropa paktu. Divu noziedzīgu ideoloģiju pārstāvji lēma pār daudzu valstu nākotni. Viņa atvēra ceļu genocīdam, deportācijām, kara noziegumiem. Daļai Eiropas tas nozīmēja 50 gadus ilgstošu okupāciju. Ja mēs nevēlamies, lai vēstur atkārtotos, nedrīkst runāt tikai par pagātni. Ir jāpieliek pūliņi, lai netiktu apspiesta tautu brīvā grība. Eiropas Savienība ir stabilitātes garants. Es ceru, ka tā tas arī būs nākotnē. Miers var tikt panākts pateicoties sadarbībai un ikvienas valsts dalībai lēmumu pieņemšanā. Ribbentrop-Molotov pakts nedrīkst tikt atkārtots nekad un lēmumiem ir jātiek pieņemtiem no visu puses un nevis aizslēgtām durvīm slepenā komitejā. Ir runa par savienības labklājību un nevis par atsevišķu labklājību. Ir jāvēršas pret nacionālismu, separātismu eh, veidošanos un jāsako sabiedriskās kārtības saglabāšanai. Paldies, tālāk Lebretona kungs. Viena minūte trīsdesmit. Merci, madame. Paldies, priekšsādātājs. Pirms 80 gadiem eh, Padomju Savienība nacistiskā Vācija 23. augustā parakstīja Ribbentrop-Molotov paktu, kas uh, atvēra ceļu otrā pasaules kara sākumam. Nedrīkst pieļaut šo abu totalitāro sistēmu pieļautajam nežēlībām. Šī vēsturiskā piemiņa ir īpašu svāru uz Eiropu. Ir jāpatur prātā pagātnes šausmas, lai nepieļautu atkārtošanos. Es aicinu par Eiropas parlamentam Eh, vērsties pret mēģinājumiem šos notikums eh, instrumentalizēt, lai vērstos pret Krieviju. Krievija ir eh, pārāvusi saiknes ar pagātnes notikumiem, ir pārveidojusies pret, par cienību valsts. Tāpat arī es aicinu nepieļaut sajaukšanu vakardienas nacistiem un šodienas populistiem. Šīs, šīs stratēģijas iespējams ir inspirētas no uh, lobby puses, lai vērstos eh, pret mēģinājumu mūs pārpludināt ar migrantiem, bet mēs nepadosimies, mēs uh, vērsīsimies pret, uh, še, pret jebkādiem šādiem populistiskiem apgalvojumiem. Paldies tālāk ECR e frakcijas vārdā Fotigas kundze pani przewodnicząca! Zamysł Paldies, priekšsādātāji! Šodienas debašu ideja kā tāda un arī mm, rezolūcija par šo 80 gadu apritēšanu, kopš tika noslēgts Molotora-Ribbentropa pakts eh, starp Vāciju un eh, padomu Krieviju. Jāsaka, pakts kā tāds Atvainojos, šis notika piemiņas pasākums uh, Viļņā. Uh, tur piedalījās Lietuvas uh, prezidents Adamkus, un mēs varējām vienoties par kopīgu rezolūcijas eh, projektu. Un jāsaka, tas dod mums eh, šeit zināmas cerības. Cerams, ka Eiropa eh, spēs saglabāt kopīgo atmiņu un varēs izdarīt kopīgus secinājumus un spēs atcerēties visus šos totalitāros sistēmu un citu diktatūru upurus. Es ceru, ka mēs eh, spēsim ar īpašu cieņu pieminēt tos varoņus, kas eh, stājās eh, pretīm šiem šausminošajiem režīmiem centrālajā un austrumu Eiropā. Šie cilvēki cīnījās pret diviem režīmiem vienā un tāpat laikā. Un šo faktu kontekstā mēs gribētu aicināt izveidot jaunu eh, svētku mm, vai brīvdienu, lai tātad pieminētu šos upurus un šo cīņu. Paldies! Nākamais ir kolēģis Georgiju, pusotra minūte, GUE grupa. Πρόεδρε, μετά από τα όσα ακούω διαρωτούμε αν πράγματι είναι Paldies, priekšsēdētāji. Man eh, nav skaidrs, vai slikti dzirdu, vai eh, kaut kas nav kārtībā, jo pat godājamais komisārs no Grieķijas, es gaidīju, ka viņš eh, pat teiks, ka e, Grieķijas komunisti ir palīdzējuši vairāk nekā citi, kas e, atbrīvot valsti, jo citi kol bija kolabor kolaboracionisti. Es gribu norādīt uz dažām patiesībām. E, padomju armija bija tā, kur atbrīvoja Eiropas tautas. Tas dod mums iespēju šodien um, atrasties šeit. 20 miljoni eh, eh, padomju iedzīvotāji zaudēja dzīvību, lai mēs būtu brīvi. Trešā eh, patiesība - tie, kuri mēģina visiem līdzekļiem vainot komunismu, aizliet komunistisko partiju, to dara precīzi mērķi dēļ. Viņi vēlas likvidēt jebkura veida pretestību autoritārajam režīmam, tādam režīmam, kurš strādā pie tā, lai Eiropa un Vidusjūra kļūtu par migrantu atdusas vietu režīmu, kas finansē ieroču industrijas. Ir jāpasaka taisnība. Taisnība ir tāda, ka mums ir jāvēršas pret fašismu, lai tautas varētu ticēt savai nākotnē. Paldies! Tālāk kolēģis Radačovskī, bez, eh, pie polskām grupām nepiedarošs deputāts, pusotru minūti. Vážení priatelia, I will speak Slovak because I... Draugi, es runāšu Slovāku valodā. Vēsturiskā apziņa Eiropas nākotnē ir ļoti svarīga. Tomēr mums ir objektīvi jāskatās uz šiem jautājumiem objektīvi. Daudzi šeit pieminēja Molotova-Ribbentropa paktu, kas tika noslēgts 1939. gada 23. augustā, bet mēs neatceramies, ka 29. un 30. septembrī Tā pašā gadā bija Minhenes vienošanās, kur Francija un Lielbritānija arī noslēdza paktu ar Hitleru, un tajā pārdeva manu valsti, Čehoslovākiju. Un šīs vienošanās rezultātā arī tika okupēta Čehoslovākija Polija okupēja no vienas puses, Ungārija no otras un Vācija no trešās. Un tas notika saskaņā ar vienošanos ar Hitleru. Bet mēs neturam ļaunu prātu. Mēs nevēlamies pieminēt eh, šo pieeju, jo tas ir ceļš uz ēli. Mēs, Slovāki, esam lepni un neļausim izplatīt dezinformāciju. Uh, Es lepojos ar to, ka Slovāki e, ir tauta, kurai nav nepieciešama cīņa ar dezinformāciju. Mūsu tauta ir gana inteliģenta, lai neuztvērtu šo dezinformāciju nopietni. Mums nevajadzētu censties e, mainīt vēsturi, mums nevajadzētu meklēt e, konfliktu ar Krieviju vai citām valstīm tā kā to darīja daži mani kolēģi, tā skaitā no Slovākijas, kas runā par to, ka būs 6 eh, miljoni beigtu ebreju vai 25 miljoni beigtu slāvu. Un eh, runā par sagrautām pilsētām, dre, pilsētām Dresdeni un citām. Mums ir jābūt vienotiem un jāmeklē draudzība. To es arī vēlējos pateikt. Paldies! Tālāk Gālerkungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tas, ko mūsu iepriekšējai mm, paudzēm bija jāpiedzīvo, 39. gada 23. augustā ir zemākais punkts Eiropas vēsturē, kur divi diktatori vienojās ar vienu svītru Eiropas kartē sadalot to. Astoņas dienas vēlāk Vācijas reiks uzbruka Polijai un pirms 80 gadiem PSRS darīja to pašu, kas sekoja visiem ir zināms. Apzīmējums nekad vairs nozīmē dzīvot demokrātijā un brīvībā. Sākumā tas sākās Rietumē Eiropā. Esmu pateicīgs, kā piederīgais vienai no valstīm, kas toreiz slēdza šo vienošanos, uh, par to, ka Eiropas tautas ir uzņēmušas mūs atpakaļ savā saimē. Tāpēc es uzskatu, ka mēs e, at, skatāmies uz šīm lietām savādāk. Šobrīd Eiropā ar Eiropas Savienību un NATO mums vairs nav jābaidās Krievijā cilvēki ir kļuvuši par upuriem eh, gan PSRS, gan naci, eh, nacistu uzbrukumam. Viņi ir pelnījuši nebaidīties vairāk, tā skaitā no šī brīža Krievijas. Diemžēl pašreizējā Krievijas politika īsti nedod iemeslu cerībām, ka mēs šādu situāciju drīz sagaidīsim. Tāpēc mums, kā demokrātijai Eiropā, ir jāatgādina par to, eh, kā lietas ir notikušas un kā tās varēja notikt. Paldies! Paldies Galerkungam. Tālāk Mikserkungs, viena minūte. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Šī mēneša sākumā mēs atzīmējam 80. gada dienu kopš otrā pasaules kara sākuma. Ir svarīgi neaizmirst miljonus, kas gāja bojā šajā lielajā traģēdijā un uh, izteikt godu tiem, kas cīnījās pret nācismu. Tāpat jāatcerās, ka tas bija pakts, kas tika parakstīts tikai nedēļu ātrāk. To parakstīja nacistiskā Vācija un padomu Krievija, un tas ļāva Hitleram uh, ieņemt uh, Poliju un uh, Staļinam atstāja Baltijas valsts. Ir svarīgi, ka. Uh, liela mūsu kontinenta daļa vēl sešas gadus pēc tam nebija atbrīvot un cieta no eh, totalitāriem režīmiem. Tas turpinājās vēl turpat eh, pusgadsimtu. Ja mēs eh, aizmirsīsim vēstures tumšākās lapas puses un ja arī mūsu atmiņa kļūs selektīva, tad mēs atkal pakļausim draudiem demokrātiju un pakļausim totalitārismu draudiem. Šie draudi varētu nākt no ārpuses, kā nelegāli centieni iejaukties mūsu mm, procesos, bet tie var nākt arī no iekšpuses, kā ekstrēmistiski politiskas kustības, kas veicina ksenofobiskas eh, idejas un eh, ideoloģijas. Eh, tikai ar šo atmiņu mēs varēsim izvairīties no tā, lai mēs neatkārtot šīs pagātnes kļūdas. Paldies! Paldies! Tālāk Görens kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Piemiņa ir svarīga Eiropas nākotnēji. To norāda šīs rezolūcijas Eh, autore. Šeit ir runa par to, ka mēs paturam prātā tās drāmas, kas satricināja mūsu kontinentu pagājušā gadsimtā, un vislabākais veids ir rīkoties tā, lai būtu mūsu rīcībā vēsturiski neapgāžami fakti, kuru uh, ir ierakstīti vēsturē. Vēsturē ir svarīgi būtiski nomainīt eh, piemiņas pienākumu ar vēstures pie, pienākumu. Ir arī man vairāk kārtīgi eh, nācies eh, paust šajā parlamentā jautājumu, kad beidzot tiks pārtulkoti visās Eiropas eh, valodās eh, Nirnbergas protokoli. Tas būs, būtu ļoti nozīmīgi mūsu skolām, vēstures apguvei, lai jaunieši varētu labāk mācīties un apgūt to, kas ir pieļauts pagātnē. Lagodin. Tālāk kolēģis Lagodinskis, viena minūte. Thank you. We... Paldies! Kā mēs varam eh, celt tālāku nākotni, ja mēs neatras, neatceramies kopīgu pagātni. Neviens eh, nav imūns eh, pret aizmiršanu. Manā valstī Vācijā katrs otrais vācietis negrib eh, runāt par totalitārās Vācijas, demokrātiskās Vācijas režīmu. Mums ir jāpiemina holokausta upurus, Bet eh, tā kā es esmu no Berlīnas, tad gribu teikt, mums ir jārunā arī par mūsu Austrum Eiropas eh, kaimiņiem, par Baltijas valsts iedzīvotājiem un poļiem. Mēs esam parādā to šīm valstīm kas kādreiz bija kara otrā pusē. Mums ir nepieciešams eh, šīs lietas iedzīvināt, jārunā par tām jauniešu priekšā, par to jārunā skolās, internetā un jāatmodina šī vēsture. Bet jādara vēl vairāk jāsāk uh, uzklausīt un saklausīt mūsu austrumu Eiropas draugu bažas. Jā, viņiem ir bažas par drošību, par uh, energoapgādi, un tas viss sakņojas viņu traģiskajā pagātnē, un mums ir jāsāk uzklausīt un saprast viņus jāveido tiešām kopīga Eiropas ārējā politika. Tā būs atbilde šiem traģiskajiem uh, notikumiem un mūsu nākotnē. Dankeschön. Paldies! Tālāk kolēģis Krakts Viena minūte. Dāmas un kungi, šīs atceres e, papīru problēma ir tā, ka viņi vienmēr koncentrējas uz negatīviem aspektiem. Jā, tas ir nepieciešams, bet tas ir pārāk vienpusēji. Grieķu filozofija, romiešu tiesības, renesanse, apgaismība Tas viss arī ir bijis. Mēs nedrīkstam sniegt tikai negatīvu priekšstatu par visu, kas saistīts ar mūsu vēsturi, mūsu identitāti. Viss, kas ir nogājis greizi, noziedzība, tās sekas, kāpēc mēs tad nepievēršamies um, apgarojumam? Ja šodien daudzi Eh, pēcteči tiem, kas savulaik ir eh, milzīgs noziegums pastrādājuši, šobrīd uzstāja uz atceras pasākumu nepieciešamību. Mums ir jāizdara secinājumi, vai nu mēs eh, dzīvojam be, bez ideoloģiska uzsvara, arī šeit, Strasbūrā un Briselē, mēs varam to varbūt noteikt, bet ja tas iet cilvēkiem gar ausīm, Nu, neko citu šie papīri arī nav pelnījuši. Paldies! Paldies! Tālāk Tom, Tomašičas kundze, viena minūte. Priekšsēdētāji, es eh, gribēju runāt par eh, komunismu, fašismu un eh, nacismu. Bet nevaru neklusēt kad eh, dzirdu šeit, ka mēs esam vienīgā paudze, kas nav piedzīvojusi karu. Dāmas un kungi, 1991. gadā Horvātija nebija Eiropas Savienības sastāvā, bet eh, tā bija Eiropā. Man sāp, kad jūs aizmirstat Serbijas agresiju pret uh, Horvātiju. Mūsu brīvības, eh, brīvību aizstāvot, mēs zaudējām 8500 cīnītājus, kas cīnījās par šo brīvību. Daudzi civiliedzīvotāji, to skaitā arī sievietes un eh, bērni. Un nerunājot nemaz par eh, zaudējumiem miljonu miljonu apmēros mazā valstī, Horvātijā, kur ir tikai 4,3 miljoni iedzīvotāji. Tas viss ir tādos milzīgos mērogos bijis. Es biju sagaidījusi, ka jūs uh, pieminēsiet šo kāru, kas tika uzspiests Horvātijā 91. gadā, bet jūs to nedarījāt. Paldies! Paldies! Tālāk Rego kundze, viena minūte. Muchas gracias. Paldies! Esmu no dienvidiem no otrās valsts pasaulē ir visvairāk brāļu kapiem, kas eh, ir sakas fašistiskai e, diktatūrai. Dzīvoju valstī, kur ielas plāksnītas ar Franko slepkavu vārdiem pievērš uzmanību uz to, ka parlaments ar šo rezolūciju instrumentalizē vēsturi un e, nereiz nepiemin notikumus Spānijā. Runāsim ne tikai par pagātni, bet arī par tagadni. Būtu vēlams, ka tad, kad mēs runājam par piemiņu un atceri, tad arī jārunā par republi Spānijas republikāņu cīnītāju uh, veikumu uh, Eh, fašismu, pret fašismu Eiropā, par starptautiskajām brigādēm. Tāpēc pieprasām direktīvu par eh, piemiņu un reparāciju, kas Eh, uzsver antifašistiskās eh, cīņas eh, svarīgumu. Atceri ir nepieciešama Eiropai šodien, kur skar jauni fašismi, vai mēs atzīsim lomu, tie, to, to lomu, kuri atstāja savu, savas dzīvības cīņā par brīvību. Paldies! Nākošais Nikolau Alavanus kungs, pusotru minūti. η σημερινή συνεδρίαση. Paldies, priekšsēdētāji. Šī diskusija nav diskusija ne par ceri, ne par uh, nākotni. Antikomunistiskās rezolūcijas ir uh, nicināmas un pretējas vēsturiskai uh, patiesībai. To ir jānoraida, jo tautas vargi tiesās to pieņēmējs. Vēsturiskas, vēstures falsifikācijas nav pieļaujamas. Un tas ir pielīdzināms uh, komunismu ideoloģijai Un e, šo rezolūciju mērķis ir Eiropas tautas, un tas viss ir e, reakcionāro spēku e, no Višehradas un Baltijas valstu puses, kas eksaltē nacismu un sludina rasismu. Pa, Padomju Savienības uzvara pār nacismu Eiropas tautas, kas cīnījās pret nacismu, un jūs viņus eh, nodēvējat par eh, eh, Hitlera kolaborantiem. Jūs varat teikt, ko jūs gribat, vēsturiskā patiesība gūs pārsvaru. Komunisms Eh, bija cerējis nākotni bez nabadzības, bez bezdarba. Tautas raksta vēsturu nevis jūsu rezolūcijas, un antikomunismam eh, nebūs vietas. Sikorska kungs. Tā debatā udowadnia, dlaczego potrzebujemy. Paldies! Šīs debatas pierāda un parāda, kāpēc mums tiešām ir nepieciešama rezolūcija. Eh, ekstrēmi kreisie saka, ka sarkanā armija sakāla Hitleru, un tā tas bija. Bet viņi negrib atcerēties, ka padomi savienība bija sabiedrotais eh, fašistiskai Vācijai un divus gadus. Viņi negrib atcerēties, ka komunismu režīms ir atbildīgs eh, par apmēram 100 miljonu viņu pašiedzīvotāju nāvi. Mans kolēģis no Francijas, no ekstrēm labējiem, eh, saka, ka šobrīd Krievija ir eh, sevi atbrīvojusi no pagājušā, no padomu savienības eh, mantojuma. Gluži pretēji pēdējās dienās esam pieredzējuši, ka Krievijas varas iestādes un vēstniecības runā pretim šiem faktiem par paktu, kas tika parakstīts kara sākumā. Mums ir nepieciešama šī atcer. Gribu piekrist iepriekšējiem runātājiem Annai Fotigai, norādot, ka. Eh, poļu oficieris eh, Palecki, kurš eh, brīvprātīgi devās uz Aušvicu, nu, viņš būtu ļoti labs kandidāts, lai viņu pieminētu. Viņš būtu ļoti labs simbols šai dienai, jo tā vietā, lai saņemtu atalgojumu par savu, saviem centieniem, viņu noslapkavoja padomju. Uh, Eh, iestādes, eh, saformicētā tiesā. Es gribētu paust atbalstu šai rezolūcijai. Paldies! Paldies tālāk, eh, kameraverts kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Lai varētu jauniešiem izskaidrot, kā mēs esam nonākuši līdz šodienai un dot viņiem uh, instrumentus nākotnes veidošanai nav iespējams nestāstot par vēsturi par katastrofām, kuras ir skrāju, skārušas Eiropu, par dzelzs prieškaru, bet arī izpratni par to, kas vieno Eiropas tautas, kur mēs varam atrast. Mēs eh, nevarēsim izprast mūsu tagadni bez pagātnes, bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs aizsargājam kultūras mantojumu, piemiņas vietas, ja mēs vēsturi, kultūru un mūziku mācam e, mūsu skolās augstā kvalitātē, lai varētu izglītības e, programmas īstenot. Seīsinājumi budžetā liecina par e, vēlmi darīt pretējo, un man nav pieņemams, ka nākamā komisijas priekšsēdētāji neatspoguļo izglītību uh, portfeļu nosaukumos e, topošajiem komisāriem. Tā ir pirmā reize pēdējo 20 gadu laikā. Es sagaidu, ka jaunā komisija piešķirs lielāku nozīmību šai jomai. Kultūra un izglītība vairs nevar būt kā ēna, jo bez tā mēs nevarēsim atcerēties. Paldies! Paldies, kā nākamā Pagazora Tundes kundze, bet redzu, ka viņa nav zālē, un tad mēs turpināsim ar. Frāns kungu. Vienu minūtu lūdzu. Dankeschön, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. 1. septembrī 1939. gadā Eiropā sākās visšausmīgākais necilvēciskākais posms, kas kulminēja holokaustā, kur miljoniem cilvēku sinti, ebreji, uh, invalīdi, Jehovas liecinieki, homoseksuāļi tika vienkārši zvērīgi iznīcināti. Un atgādināt par šo laiku, kur dzīvnieciskā veidā naciski nogalināja šos cilvēkus, š, tas ir ļoti īpaši svarīgi šo upuru piederīgajiem.